šo sanāksmi, jo būšu priekšsēdētājs amatā, kamēr um, ieradīsies Malkoms. Līdz ar to sāksim tūdēļ bez liekas kavēšanās darbu. Es ceru, ka ieradīsies vairāk deputātu un sāksim vispirms ar to, ka pieņemsim mūsu šāsdienas darba kārtību, kas ir tikusi izdalīta. Vai būtu kādi papildinājumi, grozījumi, kas būtu jāveic šajā šāsdienas kārtībā, darba kārtībā? Lūdzu, cienījamie kolēģi! Ja nē, tad varam pieņemt, ka darba kārtība ir pieņemta. Mums būtu paziņojums. Droši vien, ka iepriekšējā sasākuma deputāti to atceras, bet jaunie varbūt nezina. Iekšā tirgus un patērētā aizsardzības komiteja bija organizējis darba semināru. Tas notika pēc eh, iepriekšējā komitejas priekšsēdētāja Elena Makartī iniciatīvas. Uh, Tas notiek iepriekšējās, eh, iepriekšējā sasākuma laikā, un mēs uzdevām jautājumu par pakāpojumu drošību, vairāk kārt to uzdevām, bet gal galā nekad netika sagatavot ziņojums par šo jautājumu, un ņemot vērā to, iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejas priekšsēdētājs aicina uz eh, pusdienām, darba pusdienām, kas ir paredzētas rīt, no pulksten 12.45 līdz 14.00 vienā no Eiropas parlamenta saloniem. Tas notiks tūdaļ pēc IMCO komitejas sanāksmes. Visi deputāti, kurus interesē šis jautājums, ir laipni aicināti piedalīties eh, šajās pusdienās. Vai nepieciešams iepriekš pierakstīties? Jā, būtu labi, ja jūs nosūtītu ēpastu e lai mēs varētu paredzēt, cik daudz cilvēku piedalīsies, lai varētu paredzēt pietiekam daudz galdu un norganizēt šīs pusdienas. Tālāk. Pieņemsim iepriekšējās sanāksmes protokolu, kas notika 8. februārī, vai būtu kādi iebildumi? Nē, nekādu komentāru nav acīm redzot, tad varam pie, uzskatīt, ka tas ir pieņemts. Tagad uzsāksim diskusijas par ļoti svarīgu ziņojumu iekšējā tirgus izveida elektroniskās komercijas jomā. Šķiet, ka referents Pablo Arijas Ešverija ir cilvēks, kuru ļoti interesē šis jautājums, dosim viņam vārdu, zinām laiku, cik nu jums ir nepieciešams, lai iepazīstinātu ar savu ziņojumu, un pēc tam dosim vārdu visiem ēnu referentiem, eh, Korēdi Kampas kungam, Trosman kungam, Turinen kungam, Goja grupas vārdā. Es nezinu, kurš ir ēnu referents. Janfa kungs. Maklārkins kundze un Saldīnī kungs. Arī esieši vērī kungs, jums vārds. Muchas gracias, presidenta. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem. Es vispirms vēlos eh, jums pateikties par šo iespēju jau otro reizi izklāstīt eh, šo ziņojumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs un pie kuras strādāju un kuras gatavoju. Kā jau teica priekšsēdētāji, es tiku iecelts um, šī ziņojuma referenta amatā un vairākus mēnešus esmu strādājis pie šī jautājuma, proti problēmām, ar kurām saskars elektroniskā komercija, un šis ziņojums ir dažādu pētījumu analīžu rezultāts par elektronisko komerciju. Mēs tikāmies ar iesaistītajām pusēm, patērētāju organizācijām, uzņēmumiem un visu veidu spēlētājiem, kas darbojas elektroniskajā tirgū. Es pateicos viņiem visiem par viņu ieguldījumu un priekšlikumiem. Visa šī procesa gaitā es varēju pārliecināties par to, ka problēmas ir daudzas un dažādas. Ir daudzi šķēršļi, kas neļauj pienācīgi un pilnībā attīstīt šo tirgu internetā. Mēs nevaram atrisināt uh, problēmas, un, diemžēl, ir tādas, kuras mums nekavējoties ir jārisina, arī domājot par Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, jo tajā būtu jāizmanto elektroniskās komercijas piedāvātās iespējas, lai uzlabotu savu ekonomiku. Tāpēc ir absolūti nepieciešams izveidot īstu, efektīvu iekšējo tirgu elektroniskās komercijas jomā, un šajā nolūkā mums ir nepieciešams skaidrs idejas par to, ko vēlamies sasniegt, un mums ir jātiek galā ar šķēršļiem, ar kuriem saskaramies. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šis jautājums kļūtu par vienu no prioritātēm. Ir absolūti nepieciešams panākt politisko gribu, lai to visu padarītu konkrētu. Nekas nevarēs aizstāt šādu politisko gribu. gribu. Ir pienācis laiks Eiropas, Eiropas Savienībai tikt galā ar šiem izaicinājumiem un darīt to enerģiski. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu, mēs jau ilgstoši diskutējam par šiem jautājumiem jau gadiem ilgi, bet mums neizdosies pavirzīties uz priekšu bez politiskās gribas. Mums neizdosies realizēt šīs idejas. Eiropas Savienībā ir jātiek galā ar tiem šķēršļiem, kas tai neļauj virzīties uz priekšu šajā jomā. Kā pārliecinātiem eiropiešiem mums ir nepieciešama vīzija par to, kā mēs varētu veidot eiropeiskāku Eiropu un neiestikt nacionālismā. Mums ir jācenšas vienoties pārvarot atšķirības starp dalībvalstīm. Mums ir jācenšas eh, konkretizēt tās idejas, kuras mums ir. Ir tikušas uzsākts jau vairākas iniciatīvas eh, šajā nolūkā. Pirms vairākām nedēļām šajā komitejā mēs tikām iepazīstināti ar ziņojumu, ka, kuru tik ļoti gaidījām par šo jauno iekšējā tirgus stratēģiju. Ziņojumā ir teikts, ka iekšējiem tirgum elektroniskajā komercijā ir jābūt svarīgam elementam digitālajā Eiropā, lai pārvērstu Eiropas ekonomiku par digitālo ekonomiku. Eiropas komisija to ir izvirzījusi kā absolūtu prioritāti. Ir pat iecelts komisārs, kas ir atbildīgs par šo darbu, proti Nelī Krūsas kundze. Nelī Krūsa, ar kuru mums būs iespēja apmainīties viedokļiem mūsu sanāksmē rīt. Ja mēs cenšamies uzlabot pārobežu komerciju, mums ir jāsaprot, ka mēs esam izraudzījušies pareizo darbības jomu. Ja mēs vēlamies pilnībā izveidot iekšējo tirgu elektroniskās komercijas jomā un uzlabot iekšējo tirgu kopumā, tad viens no priekšnoteikumiem šā mērķa sasniegšanai ir aktīvs politikas īstenošana, kas ļautu pilsoņiem, uzņēmējiem, uzņēmumiem pilnībā baudīt iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības. Tādējādi būs iespēja sniegt kvalitatīvus pakāpojumus un preces par konkurētspējīgām cenām. Mums ir jārod tāda risinājuma, kas būtu noderīga visiem. Pašreizējā situācijā, kas ir ekonomiskās krīzes situācija, ja mums izdosies pārvarēt šos šķēršļus, mums izdosies arī samazināt atšķirības un aizsargāt mm, visvājākos patērētājs. Mums izdosies tādējādi palīdzēt arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un attīstīt dinamisku ekonomiku. Elektroniskajai komercijai ir jābūt pieejamai visiem Eiropas pilsoņiem, un šajā nolūkā mums ir jāīsteno efektīga politika, kas palīdzētu tik galā ar pašreizējiem šķēršļiem un izmantot visu iekšējā tirgus potenciālu. Mums ir jāuzlabo jau esošās regulas vairākās jomās, kas ir saistīts ar elektronisko komerciju, mums ir jānostiprina to īstenošanu, mums ir jāievēro jau esošās likuma normas Un kā jau es teicu, pirmajā viedokļa apmaiņā 17. martā un atgādināju 28. aprīlī šajā pašā komitejā, mums ir nepieciešama spēcīga elektroniskā uh, komercija un tirgus, kas būtu konkurētspējīgs arī ārpus Eiropas Savienības. Mums ir nepieciešams tāds elektroniskais tirgus, kas veicinātu investīcijas un kas ļautu aizsargāt patērētāju uh, privātos datus. Globalizācijas laikmatā tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ir dažas valstis, kuras cenšas izvirzīties priekšplānā šajā pasaules tirgū. Parādās jaunas, spēcīgas ekonomikas, un tas rada jaunu kontekstu. Mums ir jāreformē arī sava, re, sava ekonomika, un šajā nolūkā mums ir jāpiemērojas jaunajiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem un tehnoloģikas attīstībai. Eiropai ir jābūt priekšplānā digitālās ekonomikas jomā. Mums ir jāveic milzīgs solis uz priekšu, lai izveidot šo iekšējo tirgus elektroniskās komercijas jomā 21. gadsimtā. Es vēlreiz vēlētos atgādināt sešus punktus, sešas jomas, kurās mums būtu jāstrādā, lai uzlabotu situāciju Eiropā. Tie ir seši punkti, uz kuriem esmu koncentrējies savā darbā. Vispirms mums ir jānostiprina piekļuve internetam, jāpaplašina piekļuve internetam visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Vai varētu iegādāties preces internetā, ir jācenšas palielināt internetu lietotāju skaitu, jāuzlabo internetu uh, pieslēguma kvalitāti, uh, pieslēguma ātrums un jānodrošina tas tiem, kuriem vēl šāda pieslēguma vispār nav. Otrakārt, mums ir jācenšas samazināt tirgus fragmentāciju. Proti mums ir jānostiprina 20. panta otrais punkts pakalpojumu direktīvā, kas aizliedz klientu diskrimināciju balstoties uz viņu dzīves vietu vai nacionālo piedarību. Treškārt, ir jācenšas izbeigt noteikumu fragmentācija. Proti, tas nozīmē, ka mums ne tikai ir jāpiestrādā pie kontraktu noteikumiem, bet arī pie attiecībām starp pircējiem un pārdevējiem kopumā. Ceturtkārt, mums ir jāatjauno patērētāja uzticība darījumiem internetā. Es domāju, ka mums šajā nolūkā būtu jāveic vairāki pasākumi. Mums ir nepieciešama Eiropas kvalitātes zīme, mums ir jānostiprina tīkla uzraudzība, jāizteno informācijas kampaņas, lai patērētāji varētu uzzināt par savām tiesībām. Par to, kādiem datiem, kādai informācijai ir jābūt mājaslapās, tāpat arī jānodrošina eh, droši maksāšanas apstākļi un patērētāju personisko datu aizsardzība. Piektkārt, mums ir jāuzsāk iniciatīvas, lai rosinātu uzņēmumus tirgot savus preces internetā. Mēs, piemēram, varētu vienkāršot noteikums un pienākums, kas attiecas uz informāciju, kas jāsniedz, piemēram, par eh, PVN, tāpat arī piedāvāt praktiskus risinājumus maksājumu jomā, arī intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Tādējādi nebūtu jāveic maksājumi dažādās valstīs par vienu un to pašu preci, būtu arī mehānismi, kas ļautu atrasināt strīdus situāciju. Un seškārt, būtu jāizteno visi nepieciešamie centieni, lai aizsargātu nepilngadīgu personu intereses, to nepilngadīgo personu intereses, kuras izmanto internetu. Te būtu nepieciešama īpaša augsta aizsardzība. Mēs varētu īstenot izglītošanas un informācijas kampaņas, kas būtu vērstas uz vecākiem, pasniedzējiem mācību spēku, informējot viņus par atbildību bērnu izglītošanā par elektronisko pakalpojumu lietošanu un internetu pakalpojumu lietošanu. Un noslēgumā es vēlētos pateikties visiem tiem, kas palīdzēja man šajā darbā Es pateicos kolēģiem par viņu ieguldījumu šajās sanāksmēs, kurās mēs apspriedām šo jautājumu. Un es ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus, kā arī komisijas un padoms pārstāvi komentārus. Es pateicos arī viņiem par viņu ieguldījumu un esmu pārliecināts, ka tas viss mums palīdzēs īstenot bagātīgs debats par šo jautājumu. Paldies! Merci, monsieur Arias. Vous nous avez... Paldies, Arijas kungam. Jūs pieminējāt ļoti svarīgus punktus, jūs minētos sešus punktus, un es domāju, ka mums noteikti būs bagātīgas diskusijas un izskanēs dažādi viedokļi, un tādējādi mēs visi sniegsim savu ieguldījumu, tāpat kā jūs to darat, lai pabeigtu iekšējā tirkus izveidi elektroniskās komercijas jomā, mums ir jādomā par preču kvalitāti, par uzticību arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Te es domāju par dažiem, dažām precēm, kas tiek tirgots internetā, bet netiek nodrošināti nepieciešama aizsardzības pasākumi ne patērētājiem, ne eh, pārdevējiem. Tagad došu vārdu kolēģiem, ēnu referentiem un vispirms Antonio Koreja di Campos. Lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Um, Vēlos pateikties arī kolēģim Arijas Eševerijam par šodien sniegto izklāstu un arī par to izklāstu, kur viņš sniedz iepriekšējās sanāksmēs. Šis ziņojuma projekts ir ļoti labs palīgs mums turpmākajā darbā attīstot e, iekšējo tirgu elektroniskās komercijas jomā. Es vēlētos teikt, ka mums nav milzīgu pretruņu iebildumu pret viņa nostāju, un es priecājos par viņa atvērtību, iesaistot arī iesaistītās puses, un pateicos viņam par to, ka tika organizēta arī sanāksme, kurā tika uzaicināti uh, Uh, cilvēki no nozars. Mēs uzskatām, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir svarīgs arī attiecībā uz PVN un apsvērumā K un sastajā punktā, kur ir pieminēti pasta pakāpojumi. Varbūt šajā jomā varētu teikt arī ko vairāk. Tālāk, runājot par E tirgu Mums noteikti ir jādomā par 500 miljonu patērētāju interesēm, bet mums ir jādomā arī par viņiem kā par cilvēkiem, kur veicina Eiropas Savienības labklājību, jo tas ir ļoti svarīgs instruments, kas var palīdzēt Eiropas Savienībai izkļūt no ekonomiskās krīzes. Ceturtajā punktā ziņojumā ir atsauce uz komisijas, komisārs Redingas priekšlikumu par e-komerciju un līguma nosacījumiem. Kā jau es teicu, ir daudz ideja par to, kā mēs varētu harmonizēt šo jomu. Bet es neesmu pārliecināts, vai komisija pieturēsies pie šī priekšlikuma. Te mēs paužam tikai savus nodomus, bet es īsti nezinu, vai šis priekšlikums gūs atbalstu. Tālāk 14. punktā tiek runāts par līguma noteikumiem. interneta izsolēs. Bet uh, te nu mēs riskējam noraidīt uh, visu priekšlikumu, kas varbūt ir iet pārāk tālu. 19. punktā, kas attiecas uz uh, elektri neatkarīgām elektroniskās komercijas izmantotāja aizsardzības aģentūrām. Šī ideja ir laba, bet man, eh, skatoties uz dokumentu redakciju, nav skaidrs, vai te būs kādas atšķirības ar Solvit sistēmu. Mēs ļoti daudz gaidījām no Solvit programmas, bet gal galā rezultāts varbūt nebija tik cerīgs, un ja mēs izveidojam jaunu institūciju, tad mums būs nepieciešams pamatot šādas institūcijas izveidi. Un es domāju, ka varbūt būtu bijis labāk izmantot jau esošo solvit sistēmu. Tālāk, kas attiecas uz alternatīvu strīdu izšķiršanu, kas ir minēts 20. punktā. arī šis punkts ir ļoti svarīgs un rodas iespējas, ka ir patērētāja grupas. Vai drīzāk pārdevēja grupas, kuri cenšas uh, rosināt patērētāju uzticību. Un šī te Eiropas kvalitātes zīme noteikti varētu nodrošināt uzticības eh, celšanos. Tā ir laba ideja. Tā, kas attiecas uz nepilngadīgu personu aizsardzību. Internetu maksājumu jomā ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad ārzemju kredītkartes tiek, ka tiek atteikta, atteikt darījumi, ja tie notiek ar ārzemju kredītkartēm. Es domāju, ka mums būtu nepieciešama arī skaidri eh, noteikumi PVN jomā, tirsniecībā internetā, un noteikti ir jānodrošina konkurētspējīgas cenas. Es varbūt nepiekristu uh, referentam. Citos punktos, piemēram, 25. punktā, kur šie noteikumi ir visai aptuveni. Mums ir jādomā par skaidrāku saikni starp šīm iestādēm, kas nodarbosies ar šo jomu. Šīs formulējums 25. punktā varbūt nedaudz atšķirs no dokumentu pārējā satura, bet te varbūt mēs vēl varētu vienoties ar pārējiem ēnu referentiem. Bet katrā ziņā noslēgumā var teikt, ka es priecājos par šo sadarbības iespēju. Uh, Un es priecājos, ka mums ir izdevies sagatavot tādu ziņojumu, kurā mums ir izdevies iekļaut vairākumu viedokli un vienoties par to. Paldies! Lielas paldies, Antonio! Tagad vārds Jurganam Latsman kungam Alda grupas vārdā. Nē, viņš nav zālē, tādā gadījumā tas būs kolēģis Rošfārds. Priekšsēdētāji, es atvainojos kolēģi vietā kurš diemžēl nevarēja ierasties, bet eh, noteikti ieradīsies tik līdz varēs. Viņš priecājas par eh, Arijas Eševerskunga veikto darbu. Šobrīd viņš strādā pie šī dokumenta, un referenta kungs viņš noteikti izteiks savus komentārus. Un es no savas puses varu teikt, ka izteikšu noteikti savus komentārus, tad, kad būs izteikušies visi ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, yes, please, and I will uh, speak in Danish. Get ready. Jā, un es, paldies par vārdu, es runāšu dāņu valodā, sagatavojieties lūdzu. Un... Vispirms liels paldies par šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir ļoti daudz uh, pozitīvu punktu un labu punktu, un noteikti mums ir jācenšas nodrošināt atklātību, jo īpaši, kas attiecas uz strīdu noregulēšanas sistēmu un citām jomām. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz apsvērumu D. Jau piecus gadus mums bija nepieciešams pārskatīt šo direktīvu, jo direktīva ir pieņemta 2000. gadā. Mēs jau tagad esam ievērojami aizkavējušies un pārāk ilgi gaidījuši. Tas, eh, kas tagad notiek, tas nav pietiekami un tas nav saskaņā ar to, ko mēs bijām pie, paredzējuši pirms desmit gadiem. Mēs zinām, ka elektroniskā komercija tā ir milzīgs potenciāls patērētājiem. Bet ir ļoti daudz tādu lietu, kas vēl būtu jāno, jāpaskaidro. Ļoti daudz cilvēku, kuriem joprojām nav piekļuvs elektroniskajai komercijai, jo viņiem nav interneta pieslēguma. Un jūs teicāt ļoti svarīgus uh, argumentus, proti uh, ka ikvienam ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi internetam un elektroniskajai komercijai. Runa ir par patērētāju tiesībām. Ir nepieciešams ne tikai nodrošināt piekļuvi, bet šai piekļuvē ir jābūt arī drošai. Ļoti daudz, kas par to ir teikt šajā ziņojumā. vispārēji visu noteikumu harmonizēšana, nu, es nezinu, vai tas tik tiešām ir nepieciešams patērētājiem. Mums jau ir bijušas diezgan plašas diskusijas par patērētāju direktīvu, un mēs jau sapratām, ka ir diezgan daudz un dažādu iespēju. Protams, dažkārt var noderēt pilnībā harmonizēt noteikumu, bet mums ir jāraugās uz to, ko mēs varam piedāvāt tieši šajā kontekstā, šajā gadījumā, tāpēc es ieteiktu rīkoties piesardzīgi. Kas attiecas uz elektroniskajām grāmatām, digitālajām precēm, kas arvien biežāk tiek tirgotas internetā, mums noteikti par šīm jomām vēl ir jādiskutē strādājot arī pie patērētāja direktīvas. Referents teica, ka ir nepieciešama lielāka atklātība. Jā, tas ir ļoti svarīgi, lai patērētājs saņemtu pietiekamu informāciju un zinātu, ko tieši viņi iegādājas. Vēl viens elements. Mums būtu nepieciešama vienkārša piekļuve iestādē, kas izskatītu strīdus gadījumus. Šis jautājums tiks apskatīts runājot arī par patērētāju direktīvu, jo viss, kas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību, ir jautājums, kuram mums ir jāsako pavisam cieši. Ir milzīgs saiknis starp šo dokumentu, pie kur mēs strādājam šodien, un patērētāja aizsardzības direktīvu. Šis jautājums ir jāizskata pavisam nopietni, un mēs ar milzīgu uzmanību sekosim citiem priekšlikumiem no jūsu puses un iesniegsim arī vairākus grozījumus. Paldies! Tagad vārds De Junga kungam, goja grupas vārdā. Ik eh, moet allereerst uh, ons groep van. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms vēlos atvainoties savas politiskās grupas vārdā. Diemžēl visas sarunas ar ēnu referentiem, kuras bija plānotas, nokavējām, jo tikai pēdējā brīdī tika nosaukts ēnu referents. Tas bija diezgan grūts brīdis, tāpēc nav nekā daudz šobrīd ko sacīt. Iekšējā tirgus jautājums, protams, ir svarīgs un mums jāturpina strādāt pie tā. Arī ēnu referents to ir minējis un es pilnībā viņam piekrītu. Tas ir tirgus, kas pieaug, paplašinās un uz kuru arī patērētāji gaida. Tāpēc mums ir nepieciešams sagatavot konkrētus priekšlikumus, piedāvājumus un uzlabojumus. Pagājušajā gadā bija sastādīts ziņojums, tas arī minēts jau dokumentā, bet es domāju, ka komisija pārāk maz tiek skubināta, nav konkrētu e, laika norāžu, vairākas lietas ir tā kā iekavētas. Protams, ir vērojams progress, tāpat arī par digitālo eh, komerciju un citiem jautājumiem, bet šis progress ir ļoti vājš. Es domāju, runa ir par komerciju, par komerci interesēm, īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi un mums ir jārīkojas ātrāk. Tā ir vēsts, ko vēlamies nodot arī komisijai. Mēs nevaram balstīties uz to, ka lietas pašas par sevi nokārtosies. Ko, uh, eh, Autortiesības tas ir būtisks jautājums. Cilvēks strādā vairākās valstīs, piemēram, arī pārdod mūzikas ierakstus e, internetā, un šis jautājums ir ļoti sarežģīts. To ir jāsauc vārdā, un par to ir jārisina. Tas ir jautājums, par kuru būtu rūpīgāk jādiskutē. Tieši tas pats attiecas arī uz citiem jautājumiem, kuros ir atšķirības, ir kāda uzņēmuma, kur cenšas novērst to, lai produkti vispār tiktu pārdot internetā. Ir tāda īpaša veikala, kas to dara, protams, par luksus precēm to tur nebūtu nekāda iebilžu, bet attiecībā uz citiem produktiem tas, protams, ir tā mazliet dīvaini. Šim jautājumam mums būtu jāstrādā, un es domāju, ka arī komisija būtu konkrēti jāstrā, jāaicina izstrādāt precīzu laika grafiku un aicināt turpināt darboties. Tāpēc es vēlētos konkrētākus datumus šajā ziņojumā un arī konkrētākus priekšlikumus. Patērētāju uzticība. Šis jautājums, proti, uzticība internetā ir jautājums ir būtiskāks nekā vienkārši uz, patērētāju uzticēšanās iepērkoties veikalā. Tas ir jautājums, kas ir jārisina visā Eiropā, domājot arī par iekšējā tirgus aizsardzību, mums jārunā arī par uh, ar valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, Austrālija, ASV un sliekšņa ja eh, jaunajām attīstības valstīm. Jo daudz nemaz neinteresē, kurā vietā uzņēmuma ir šī mītne, ja runa ir par kādu tālāku zemi, kura neraisa uzticēšanos, tad patērētājiem tas ir svarīgi. Ja mēs vēlamies runāt tikai par Eiropu, tad mēs radam tādu kā protekcionismu, un to mēs nevēlamies. Mums ir jādomā arī par eksporta iespējām uz citām valstīm, kurās arī patērētāji vēlas iegādāties internetā. Tās ir vairākas lietas, kuras vēlētos arī mainīt šajā ziņojumā. Yeah. Thank you, Madam. Um, and thank you to Mr. Arias for his report on this. It is Paldies priekšsēdētājiem, paldies par šo ziņojumu Arijas kungam. Tas ļoti svarīgi šī tirgus uh, iz, pilnīgai izveidošanai, lai mēs pabeigtu darbu pie elektroniskās komercijas internetā. Mums ir jāizmanto visas iespējas, kuras piedāvā e-komercija, lai nodrošinātu patērētājiem uzticību, bet mums ir nepieciešams arī elastīgums tirgū, tā lai šis e-biznes e, um, neietu par tālu. Mums ir nepieciešams uh, protams, arī atrisināt jautājumu, kas saistīts ar dažādām barjerām, bet to, par to mēs esam runājuši arī šajā ziņojumā, bet galvenā problēma joprojām ir piekļuva internetam. Un runa ir par um, platjoslas pieslēgumu, kas ir jānodrošina visā Eiropas Savienībā un jo īpaši jānodrošina pat uh, uzņēmumiem. Mums ir jāpatur prātā, kādas ir patērētāju vajadzības, lai viņi iegādājoties preces un pakalpojums internetā justos droši Mums ir jāatver tirgus un jāpara, jāpara, iespē, jāpara iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, uh, Mums ir jāņem vērā mazo un vidēju uzņēmumu problēmas, kā arī to mazo spēlētāju problēmas, kuri citādi eh, varbūt netiek galā ar šķēršļiem, ar kuriem sas, saskars e-tirgu. Man satrauc eh, harmonizācija PVN jomā. Eiropas mērogā to esmu skaidri pateikusi arī kolēģiem. Es domāju, ka šis jautājums vēl būtu jāapspriež. Un es, un es neredzu arī vajadzību izveidot neatkarīgu aģentūru, jo Tirsniecība internetā galvenokārt eh, notiek tāpēc, lai ietaupītu līdzekļus, tāpēc es domāju, ka cilvēki nevarēs pieņemt to, ka ir jāizmanto nodokļu maksātāju naudu, lai izveidotu jaunu aģentūru. Mums ir nepieciešams pārējais infrastruktūras, eh, un tad arī viss noritēs glūti. Paldies! Varbūt mēs par šo jautājumu varētu runāt eh, vēl pēc brīža, jo Antonio jau teica, ka ir solvit, un jā, tas ir atsevišķs jautājums. Piekļuvu platjoslas internetam Eiropā tiešām ir reāla problēma. Tagad vārds Saldīnī kungam. Vai viņš ir šeit? Nē, viņš nav zālē. Tad vārds Traskovskij kungam. Paldies! Darbs tiešām ir bijis ļoti nozīmīgs, ņemot vērā to, cik svarīga ir šī e-komercija, un tāpēc tā ir arī jāatbalsta. Paldies, ka referents ir runājis par uzticami, uzticību no patērētāja puses un par to, ka tā būtu jāstiprina. Runa ir par piegādi internetā. Es turpināšu angļu valodā, jo tad es varētu precīzāk izteikties. Uh, Un tā tad ne tikai mums ir dažādi jauninājumi, kā jau referents uh, saka savā uh, ziņojumā, un šeit mums ir uh, direktīvas otrais papildinājums jau ilgi gaidīts, un mums ir bijuši, bijuši jau diezgan liels izmaiņas saistībā ar tiešsaiti. Un ir arī tas izņēmums no attālinātās pārdošanas direktīvas, Un te mums arī ir eBay veida eh, pārdošanas darījumi, kurus, domāju, vajadzētu izņemt, kad mēs domājam kopš 2002. gada par Actions Online, tāda tiešsaites pasākumiem, tad uh, vēl tas ir priekšā. Uh, Un tas patiešām ir ļoti svarīgs, viens no svarīgākajiem pārdošanas variantiem internetā. Elektroniskās komercijas direktīvas sakarā vai arī nav skaidrs, vai šādi darījumi ietvērt, ietverti vai nav. Un, eh, kā jau teica Kampuša kungs, mums nevajag pārāk daudz regulēt, bet es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, eh, kā to uh, regulēt. Uh, rūpīgi to arī e, referents e, ierosina, un tas tad varētu kalpot uh, patērētājiem. Un tā savā ziņojumā referents akcentē, ka patērētājiem būtu jābūt pilnīgi skaidri, vai piegādātājs ir starpnieks vai gada piegādātājs, runājot par pārdošanu. Mēs nevienmēr nezinām, ar ko mēs Eh, strādājam šajā procesā un līdz ar to patērētāju aizsardzība nav pietiekoša. Šis aspekts vēl ir jātīsta eh, ziņojumā, jo mēs sniedzam spēcīgu signālu, ka mums vajag šeit kaut ko atjaunināt, papildināt, bet, nu, izmaiņas notiek ļoti, ļoti ātri šajā nozarē. Paldies! Merci. Alors, je vais d'ores et Paldies! jau tagad iepazīstināšu jūs ar runātāju uh, sarakstu Švāba kungs, Rošfor kungs, Šaldemozē kundzi un Gebhards kundzi. Vai kādam no jums būtu iebildumi, ja es vispirms dodu vārdu Alda grupas uh, referentam Trocman kungam? Ja jūs neiebilstat. Neviens neiebilst. Tādā gadījumā vārds Trocman kungam. Kāna referentam no Alda grupas. Priekšsēdētājs kundzes sirsnīgs paldies. Man šķiet, ka šis ir ziņojums, kurā mēs cenšamies darīt to, ko patreiz varam darīt šajā jomā. Ir notikušas tikšanās, esam apkopojuši pieredzi tieši par elektronisko komerciju. Un šajā ziņojumā, kuru kolēģis ir sastādījis, tā ir iekļauti visi šie pieredzes pētījumi, un tieši attiecībā uz iekšzemes tirgu šie ir būtiski jautājumi, un mēs cenšamies turpināt šo attīstību, jo elektroniskā komercija piedāvā liels iespējas. Tā piedāvā arī mazākajām valstīm iespēju patērētājiem īpašā kārtā saņemt preces eh, no valstīm, jo tajā zemēs šīs konkrētās preces netiek ražotas Un tā ir liela iespēja patērētājiem, tāpēc ir svarīgi, ka mēs šo jautājumu risinām, un tas, kas šobrīd mums ir uh, dokumentā minēts, ir ļoti labs pamats turpmāk, turpmākajām diskusijām. Paldies! Merci! Alors, la... Paldies! Vārds Andriesam Švābam. Paldies, priekšsēdētais kundze. Izmantošu iespēju pateikties uh, un apsveikt kolēģi ar šo ziņojumu ļoti daudzos punktos. Tas pieskars jautājumam par patērētāju tiesībām, un tas ir būtiski. Mēs parlamentā dažkārt nezinām īsti, ko kolēģi domā, kas viņiem būtu precīzi jāraksta. Ja es to apskatos dokumentu, es to nevarētu izdarīt labāk, tāpēc vēlos sirsnīgi pateikties, jo tie tiešām svarīgi jautājumi. Ceturtais Tad Korejā de Kampus minēja šo jautājumu, un jautājums par to, vai mēs varam uh, to pieņemt vai nē. Mēs nezinām, ko komisija vēlas darīt šajā jautājumā un šajā jomā. Es ceru, ka mums ir iespēja kā parlamentam šajā lietā pateikt, ko tad mēs īsti gribam. Un mēs varam apdomāt kopīgu nostāju, kādā virzienā Eiropas politika varētu virzīties un arī kas būtu komisijai darāms. Tāpēc es sirsnīgi pateiktos kolēģiem un ceru, ka mēs diskusijas turpināsim tālāk. Tieši jautājumā par e- elektronisko komerciju. Tas pats attiecas uz piekto punktu. Es biju ļoti patīkam pārsteigts, ka ir gatavība daudz ko darīt šajā jautājumā par vienotības panākšanos, konkrētām praksēm, tiešajiem pārdevējiem, ņemot vērā arī attiecīgās garantijas un atbildību aiz valstu robežām, savu valstu robežām. Protams, nav minēts, kā tam būtu jānotiek, bet es pieņemu, ka kolēģis ir domājis, ka tā ir iespēja ta, panākt vienotu modeli, kuru tirgotāji varētu izmantot. Arī šajā jautājumā parlamentam, ja mēs panāksim vienotu nostāju, uh, būs iespēja tieši eh, turpināt attīstīt patērētāju tiesību direktīvu. E-komercijai ir liels potenciāls, bet paskatoties uz 14. punktu, un šajā jautājumā es domāju, ka šī vēlme, ko arī Ieskungs minēja, ko arī ēnu referenti atbalsta, eh, ka viņš vēl šo īstenot Proti, ja mums būs konkrēts pasākums, un ja mēs varēsim šo iekļaut arī patērētāju direktīvā, patērētāju tiesību direktīvā. 16. punkts. Tas ir cieši saistīts ar kampuskunga sacīto par eh, on, tiešsaistes maksājumiem. Tas ir ļoti interesants jautājums, jo ir trīs būtiski iebildumi, ko mēs zinām pret eh, šo tālpārdošanas tirgu. Ir valoda barjera, To mēs nevarēsim tik vienkārši pārvarēt ar kādu direktīvu. Problēma tiešsaistes maksājumiem ir šī viena maksājuma jautājums, kas vēl nav atrisināts par vienoto maksājumu Eiropā. Un vēl ir problēmas, tāpēc es domāju, ka ar šādiem arī jautājums par krāpšanos ir būtisks, par to ir jādomā, Un ja nebūs dalībvalstu struktūras, kuras palīdzēs novērst krāpšanos elektriskajā komercijā, ņemot vērā patērētāja tiesības un tirgotāja tiesības, tad mēs tālāk nevarēsim tik labi sekmēt šo jautājumu. Jebkurā gadījumā ir labi, ka par šiem jautājumiem tiek domāts, un paldies kolēģim par šo dokumentu. parole est à monsieur Robert Rochefort. Vārds Rošvār kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teica iepriekšējie runātāji, arī Seševerijas kungs sagatavotais dokuments ir ļoti labs, un, kā jau teica Švāba kungs, mēs šobrīd izskatām šo jautājumu, tad, kad mēs daudz strādājam arī pie patērēta aizsardzības direktīvas. Es varbūt esmu jauns deputāts pat, ja nu jau drīz būs gads, kopš esmu ievēlēts. Drīz varēsim nopūst pirmos vai citi. Bet es gribētu teikt, ka tas attiec ne tikai uz šo ziņojumu, bet arī uz citiem. Vienkārši šoreiz tas parādās virsrakstā. Es nezinu, vai mums nevajadzētu izraudzīties eh, citu terminu kā iekšējā tirgus izveidas pabeigšanu. Es nezinu, vai nevajadzētu izvēlēties citu terminu, nevis pabeigšanu, jo, manuprāt, komerciju nevar pabeigt, tas ir process. Un to es saku uh, visiem, ne tikai Eiropas parlamentam. Varbūt mums būtu uh, jātiek, uh, jātiek prom no šī formulējuma. Elektroniskā komercija, manuprāt, ir pilnīga revolūcija. Mēs to varam uzskatīt kā komercijas turpināšanos un tālāku attīstību. Manuprāt, tā ir revolūcija, tāpēc, ka tā ļauj ienākt tirgu jauniem spēlētājiem, kas nav tikai patērētāji, bet eh, ražotāji arī, kas līdz šim nebija tirgotāji, bet tagad viņi tieši var par tādiem kļūt. Un tas veicina spēcīgu ekonomisko dinamiku. Tas nav tikai stimuls, lai samazinātu cenas, tas ir stimuls, lai radītu jaunus ekonomiskos spēlētājus, un tas, manuprāt, ir ļoti dinamisks jauninājums ekonomikai kopumā. Ja mēs zinām, ka tas paver lielākas brīvības un izvēles iespējas, tad nevajadzētu būt tā, ka tas viss beidz ar ierobežotām tiesi, ierobežotākām tiesībām patērētājiem, un tomēr jāsaka, ka daudzos gadījumos tas, diemžēl, nenorit tik gludi Tātad elektroniskā komercija nenorit tik gludi, un tas jau ir izskanējis vairāk kārt, jo īpaši tas attiecas uz pārobežu elektronisko komerciju. Tas būtu ļoti svarīgs izējas punkts. Vēlos teikt pāris vārdus par dažiem konkrētiem punktiem. Vispirms 24 par uzticības zīmi. Uzticamības zīmi. To pieminēja jau viens no kolēģiem. Elektroniskā komercija ir vien attīstoties. Neatkarīgi no tā, vai runa būs par eh, mājaslapām Eiropas Savienībā vai ārpus tās, jo jau šobrīd mēs varam iegādāties preces, kas, teiksim, tiek piedāvāts mājaslapās ASV vai Kanādā. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams saņemt vairāk informācijas, un es nedomāju, ka tas ir protekcionisms. Ja mēs sakam, ka harmonizācijas darbs un uzticamības veicināšana iekšējā tur, tirgū, ja mēs pie tā strādājam, mums ir jāparāda patērētājiem, ko tas viņiem dod, ka tas ir uzticamības eh, signāls, ka tas mums varbūt ir jāparāda šajās mājaslapās, es nezinu, mums tas kaut kādā veidā ir jāizmanto, jo citādi viss darbs, ko mēs veicam, eh, cenšoties uzlabot uzticamību, uh, tomēr neļauj mums uh, atrisināt tās problēmas, kas ir saistītas ar uh, tirzniecību, kas notiek mājaslapās, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Mēs nevaram uzspiest savus noteikumus tiem spēlētājiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc 24. punktā tiek runāts par uzticamības zīmi un. Es domāju, ka mums būtu vairāk, vajadzīgs kas vairāk nekā ekoloģisks uzticamības zīme. Mums būtu vajadzīga vajadzīgs vairāk garantiju no spēlētāju puses, un es nedomāju, ka tas nozīmē lielāku protekcionismu. Otrs komentārs. Nē, šķiet, tas arī būs viss. Jā, vēl viena lieta. Es pārstāvu valsti, kurā nav pienākuma par uh, uzņēmumu telpām, ja tiek īstenot uh, komercija. Es nezināju, ka ir tādas valstis, kurās tiek pieprasīts šāds priekšnoteikums. Proti, ka uzņēmumiem kurā gadījumā ir jābūt uzņēmumu telpām, pat ja tas tirgo savu produkciju internetā. Es domāju, ka būtu interesanti izstrādāt um, tādu sistēmu, kurā mēs pateiktu, ka vienlaikus ir iespēja tirgot eh, preces internetā bez eh, šī te veikala. Bet no, bet no otras puses ir arī tāda tirgotā kategorija, kuriem ir gan veikala, gan arī tirsniecība internetā. Tātad mēs nevaram uzlikt par pienākumu, par pienākumu pārdevējam arī izveidot veikalu, reāli fizisku veikalu. Un noslēgumā es vēlētos teikt un atgādināt to, ko teica arī kolēģi par informāciju, par platjoslas internetu pieslēgumu un piekļuvu tam. Un es nezinu, vai būtu vajadzīgs eh, šāds te neatkarīgas elektroniskās komercijas aģentūras, bet katrā ziņā mums varētu būt uzraudzības, ja palīdzības iestādes, kas varētu palīdzēt patārātājiem, kuri vēl neizmanto iespēju iegādāties preces pakalpojumus internetā, kuriem eh, sniegtu palīdzību. Varbūt tas varētu notikt uh, uh, informācijas kampaņu ietvaros. Tas ir vienkārši tāds priekšlikums, es nezinu, kā to konkrētāk izvērst. Paldies! Paldies, Robēr! Mēs pieprasam daudz līdzekļu informācijas un apmācības kampaņām, bet neesam šos līdzekļus saņēmuši. Cerēsim, ka nākotnē būs citādi. Paldies, ka pateic, ka. Uh, ka šis te Eiropas eh, žargons tiešām varētu tikt izmantots citādi, šī iekšējā tirgus izveidošanas pabeigšana, jā, tas tik tiešām ir absurdi, un ir termini, kur varbūt pilsoņiem neko daudz neizsaka, un mums būtu laiks mainīt vārdus, kurus izmantojam. Tagad vārds Kristēlē. Paldies, priekšsēdētāji! Arī man būtu daži īsi komentāri par šo jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesants. Mēs visi esam patērētāji, mēs visi iegādājamies preces internetā, un šis jautājums mūs visus arī interesē. Es piekrītu Turinēdz kundzei. Ir virkne problēma, kuras noteikti būs jāatrisina, strādājot pie patērētā aizsardzības direktīvas. Ir ļoti svarīgi panākt uzticamību patērētājiem tad, kad viņš iegādājas preces internetā un patērētājiem ir daudz labāk iegūt uzticību, nevis attiecīgus noteikumus. Es domāju, ka noteikumi nav tik svarīgi kā pati uzticamība. Un tas arī parādās 17. punktā. Manuprāt, 17. punkts ir lielisks. Mums ir nepieciešams mehānisms, kas mums palīdzētu veicināt patērēju uzticību. Piemēram, ir Dānijas patērētāji, kas vēršas eh, tiesā, tāpēc, ka viņiem radušās problēmas ar kādu mājaslapu, kas atrodas Vācijā, tad situācija ir ļoti sarežģīta, jo ir jāgaida mēnešiem ilgi, pirms lēmums tiek pieņemts, piemēram, seši mēneši, un seši mēneši patērētājiem pārāk ilgs laiks lai nodrošinātu eh, to, ka eh, noteikumi tiek ievēroti. Tātad es uzskatu, ka pārobežu aspekti ir ļoti svarīgi un nepieciešama lielāka juridiskā aizsardzība. Runājot par 24. punktu, es pilnībā piekrītu tam, kas tiek teikts par uzticamības zīmi. Mums jau ir šāda zīme Dānijā. Un patērētāji ar pilnīgu uzticību var iegādāties eh, preces internetā. Es vēlreiz atgādinu, ka mums ir nepieciešams nodrošināt šī uzticību, uzticamības zīmei, tāpēc mums ir jāiesaist attiecīgās iestādes, lai certificētu šo zīmi. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies, Kristēla! Neliels jautājums Traskavska kungam. Nezinu, vai pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Vai jūs piekristu ka mēs nedaudz pārsniedzam šim jautājumam atvēlēto laiku - desmit minūtes. Komisijas pārstāvji ir ieradušies. Vispirms vārds Evelīnai un pēc tam komisijas pārstāvjiem. Lielas paldies! Paldies Franskovskij kungam, ka viņš mums deva iespēju šo jautājumu turpināt pārunāt. Lai gan jautājums par Eiropas Savienības un Šveices sadarbību arī ir ļoti svarīgs. Arī es vēlos pateikties par šo labo dokumentu, kuru kolēģis ir sagatavojis un uz ko, kuru balstoties mēs varam turpināt strādāt ļoti sekmīgi. Ir kādi pāris jautājumi, kurus vēlos īpaši uzsvērt, kas šķiet pozitīvi. Vēlos sacīt, desmit, desmitais punkts, tas jau ir ļoti labi formulēts. Es domāju, ka tas, tā ir laba prasība, kas tur ir minēta, ir dažādas uzņēmuma formas, uh, dažādas eh, komercdarbības formas, mums nevajadzētu noteikt, kas ir atļauts, kas ir iespējams, kas nav atļauts, kamēr vien tas ir godīgi un caurskatāmi un atklāti, tikmēr tas ir labi. Tāpat mums nevajadzētu arī kādas noteikums uzstādīt patērētājiem. Mēs nevaram teikt patērētājiem, ka viņam jāiepērks internetā, viņi var to nedarīt. Uh, Viņiem nav pienākumu to darīt, un šīs lietas mums ir jāpaņem, jāpatur prātā arī mūsu diskusijās, jo ir šī pamatbrīvība katram pašam izlemt. Arī šī jautājumā vēlos sacīt arī par 17. punktu, tas man ļoti patīk. Tas principā runā par problēmām, ku, ar kurām saskarās patērētāji diezgan lielā apjomā, un tai ir jārisina, kā tas tieši notiks, vai RAPEX sistēmas palīdzību vai kādas citas sistēmas palīdzību, vai tas iekļausies šajā sistēmā vai ne. Tā nav tā problēma. Mums ir jāraugās, lai mēs vispār risinātu šos jautājumus, lai mēs arī aicinātu komisiju rīkoties tieši šo jautājumu jomā. Un vēl ko vēlos īpaši uzsvērt jūsu dokumentā vēlētos redzēt, arī askungs, tieši datu aizsardzību, jo dati tiek izmantoti vai nu veicot maksājums tiešsaistē vai pasūtījums. Tie ir ļoti daudz dažādi dati, tādēļ datu aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums, un arī šis ir svarīgs aspekts visā kopumā. Vēl kāda lieta, kuru vēlos minēt, neviens to iepriekš neminēja, bet tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs. 21. punkts runa ir par īpašiem aizsardzības pasākumiem nepilngadīgajiem. Es domāju, ka patreizējā situācijā, kur uh, liela, liels skaits dažādu pirkumu notiek arī caur ar mobilā telefona, iPod, iekārtu palīdzību, un tās izmanto galvenokārt vai liela daļa arī nepilngadīgu cilvēku. Mums ir jādomā, kā mēs varam risināt arī šos jautājumus, kā mēs varam aizsargāt jauniešus nepilngadīgos. Es zinu, ka 80. un 90. gados notika ļoti nopietnas diskusijas Vācijā par uh, tirzniecību zielām un par to, vai vajadzētu pārdot uh, jauniešiem, nepilngadīgajiem uh, kādas lietas, un ka tika neievēroti uh, noteikti punkti, tika noslēgti līgumi vai netika noslēgti līgumi, bet šie ir jautājumi, kas pastiprināti būtu jāskatās, jāplūko arī mūsu kontekstā. Jo dažkārt mēs nevaram īsti saskatīt, vai tas ir nepilngadīgais, tā nevaram atpazīt. Un, uh, Tāpēc jārunā ne tikai par nepilngadīgo aizsardzību, bet jārunā arī par uzņēmumu pat, e, pārdevēju aizsardzību šādos gadījumos, ja viņi vienkārši nezin, vai tas ir nepilngadīgs jaunietis vai nē. Un arī šis ir jautājums, par kuru būtu jādomā, un tas ir svarīgs. Tāpēc 21. punkts, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, tā, tas noteikti ir jautājums, par kur būtu jārunā padziļināti. Un tagad dosim vārdu Devdameram, kas pārstāv Sanko ģenerāla direktorātu komisiju. Tātad. Much, yes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es tiešām pārstāvu Sanko ģenerāla direktorātu un ziņojums, kurš ir sagatavots, ir tomēr dažādu dienestu komisijas dienestu eh, darba rezultāts. Un es vēlētos akcentēt trīs ļoti būtiskas lietas par e-komerciju. Pirmkārt, e-komercija jau nav tikai un vienīgi e-komercija. Ja e-komercija strādā un ja to uzskata par ļoti uh, labu, uzticamu iepirkšanās iespēja, tad tas jau iespaido visu uh, mazumtirzniecības un vairumtirzniecības sektoru. Mēs zinām, ka uh, šie elektroniskie uh, uh veikali un parastie veikali skatās ļoti uh, viens uz otru, un tiešsaites uh, pircēji arī rūpīgi izvērtē produktus, un um, salīdzina, uh, ko dažādi veikali piedāvā. Uh, šī saikne ir ļoti svarīga. Tas nebūtu nenozīmē, ka visiem ir daudz jāiepērks tiešsaitē, bet ir nepieciešams, lai e-komercija būtu tāda izvēles iespēja, uz kuru var paļauties droši. Un tāda varētu arī funkcionēt ļoti labi abi tirgi. Uh, Eh, gan eh, tiešsaistes, gan parastie tirgi. Ja mēs varētu panākt to, ka eh, e-komercijas tirgi strādā, jo tirgi ir ļoti integrēti, un jo mēs vairāk akcentēsim un nodrošināsim e-komerciju, jo integrētāk tie būs. Un tāpēc ir nepieciešama, lai būtu dažādu uh, nozaru speciālisti, uh, E, tāpēc, ka nozares un mazumtirzniecība e, dažādos veidos ir arvien vairāk saistīti. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, e, ka mēs varētu nodrošināt pārobežu e-komercijas darbu, un tas ir arī apskatīts e-komisijas ziņojumā. Uh, Tā kā e-komercija ir no visai nelieliem apjomiem eh, kādā konkrētā atsevišķā valstī labi attīstīsies, bet pārobežām tomēr ir vērojama stagnācija. Un tas ir tāpēc, ka, lūk, pārobežām eh, nevisai eh, entuziastiski dažādi piegādātāji un ražotāji vēlas nodrošināt tirzniecības apjomus. Un tā tad, ja varētu panākt to, ka e-komercija pārsniedz iekšējo tirgu. Un tas nozīmē, ka varētu mēs panākt to, ka kāds aizmidzis vienas valsts tirgus, kas neko daudz nepiedāvā, uh, pie noteikuma, ka e-komercija kļūtu uzticama, tad varētu uh, iespēja būt uh, reāla pārdot arī citās valstīs. Un tā tad šeit jādomā, kā mm, arī Mm, pieņemt vajadzīgos lēmumus. Un vēlreiz, mēs vēlamies nevis to, ka tūkstošiem Eiropas saimnes iedzīvotāji pērk kaut kur citur pār robežās, bet tāpēc, ka mēs vēlamies aktivizēt eh, mazumtirzniecības eh, sektoru, īpaši mazajās dalību valstīs, kurām e, ir mm, jāskatās, kā sadarboties ar saviem E, kaimiņiem, bet lielajās dažās valstīs e, šis tirgus ir visai attīstīts. Tad, ja mēs varētu konkrētās vietās to aktivizēt, tad mums būtu ļoti labi gan dalību valstīm, gan mazajiem un vidējiem uzņēmiem tiktu piedāvātas labākas cenas un labākas iespējas. Trešais mans punkts ir šāds e, kad komisija jautā, kāpēc pārobežē komercija nestrādā, tad te ir jāskatās uz daudzām lietām un daudziem komponentiem, kas kavē šo pārobežē komerciju. Pirms pieciem, varbūt pat pirms desmit gadiem, skatoties uh, uz situāciju, mēs varam teikt, ka tagad mazāka problēma ir paļāvība un uh, uzticamība. Uh, vairumā gadījumu pircēji ir apmierināti. Eh, lielākā problēma, kas kavē eh, pārobežu e-komerciju, ir tas, ka eh, biznesa pārstāvi nevēlas tirgot. Mums tikai 61% mums ir 61% no um, lielu darījumu skaita, kad uh, ir uh, bijusi situācija tāda, ka uh, netiek nodrošināta uh, pirkšana, pārdošana, jo atsakās iesaistītās puses to veikt. Un tāpēc mums ir jāķeras pie tiem iemesliem, kas ir pamatā tam, kāpēc ir šāda nevēlēšanās veikt pārobežu tirpniecības darījumus eh, elektroniski. Jā, protams, ir nepieciešama augstākā aizsardzība eh, bet arī ir jāskatās eh, uz dažādiem eh, patērētāju aizsardzības līmeņiem. Jāsaka, tas ir ļoti svarīgs eh, aspekts, kas ir iekļauts šajos 61% atteikšanās gadījumos veikt pārobežē tirzniecību. Un tātad šeit mums ir nepieciešami efektīvi mehānismi, kurus varētu likt lietā, ja situācija nav pietiekoši laba. Paldies! Merci, monsieur David Mēr. Paldies Davidam Mēram. Un, lai noslēgtu šos, šīs diskusijas, dod vārdu referentam, arī es ešu arī skungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pateicos visiem saviem kolēģiem, kur ir izteikuši savus viedokļus mūsu pēcpusdienas uh, sesijā. Un vēlos arī uh, pateikties, uh, ka tika izteikti atzinīgi vārdi par ziņojumu. Tagad vēlos akcentēt to, ka mums ir ļoti daudz arī motisko grozījumu, ja tā varētu teikt, daudz ierosinājumu, kuri ir sagatavoti par dažādiem dokumentā izklāstītiem punktiem. Bet es domāju, ka daudz, kas no tā jau ir pašreizējā ziņojumā iekļauts, un šī forma ir konstruktīva, bet, protams, dokuments ir atvērts arī grozījumiem. Tāpēc es eh, arī gribu teikt, ka daudz no ierosinājumiem tiek laipni uzklausīti un tiks iekļauti. Bet runājot par eh, no, priekšnoteikumiem, kas ir pamatā tam, lai e-komencija strādātu, ir savstarpējas uzticēšanās klimats. Un tā mums ir jānodrošina šī uzticēšanās caur to, ka patērētāji var saņemt informāciju attiecībā uz to, kāda ir transakcija un vispār darījuma daba īpaši attiecībā uz pārobežu darījumiem. Patērētājiem ir ļoti svarīgi zināt, kam viņi maksā, par ko maksā, kā maksā, kādu tieši produktu e, tie pērk, vai tas nav pirātisks vai krāpniecisks produkts, vai tas ir oriģināls un autentisks produkts, ko piedāvā ar visām e, garantijām atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Uh, vai arī tas ir saistīts ar kādām dalībvalsts likumdošanas normām. Un vēl mēs varam panākt to, ka patērētāji uzticas, ja varam nodrošināt maksājumus, kas ir droši un aizsargāti, kā arī novērst uh, cēloņus, kas noved pie strīdiem. Es nemaz nezinu, vai mums tiešām ir vajadzīgi kādi īpaši finansējumi, lai veiktu apmācību. Esmu pārliecināts, ka dažu gadu laikā jau pamat izglītībā būs eh, mācību saturā, būs eh, eh, jautājumi, kas saistīti ar šādām tehnoloģijām. Uh, un esmu pārliecināts, ka kādā informācijas tehnoloģiju nodarbībā būs arī paredzēta vieta materiālam par mm, iepirkšanos tiešsaitē. Tā tad ir jāpaukstina uh, gan patērētā informētība, gan apzināšanās par dažādiem e-komercijas aspektiem, lai varētu šo komerciju uztvert kā ikdienišķu uh, lietu un nepretnostatītu to tradicionālajai eh, iespējai iepirkties. Un gribētu teikt, ka vecākā gada gājuma eh, cilvēki eh, varbūt nebūs tie, kuri pilnā sparā izmantos tiešsaites iepirkšanās iespējas, bet mūsu bērnu paudze um, izmantos internetu, lai veiktu tiešsaites iepirkšanos jau ikdienis, ik, jau katru dienu. Un es domāju, ka mūsu bērni, kad viņi būs pieauguši, tad tiešām arī būs šādā te pasaulē, kad katru dienu tieši saitē kaut kas tiek pirkts. Es tā domāju. Paldies! Paldies, Arijas kungs! Es domāju, ka mūsu Tā kā šīs diskusijas bija diezgan interesants, es domāju, mums palīdzēs tas attīstīt tālāk šo ziņojumu. Grozījums jūs varat iesniegt līdz 8. jūnijam 2016. Arias Kungs, lūdzu. Eh, solo, y, y, y, eh, eh, perdón por tomar otra vez la palabra, simplemente agradecer al. Paldies, atvainojiet, ka es vēlreiz vēlos uh, ņemt vērdu, bet es gribu uh, izteikt atzinību Čerkauskiju kungam, ka viņš atļāva uh, uz savas runas rēķinu runāt mums. Paldies! Nu, tad es lieki nekavēšu laiku, es pateicos viņam visu vārdā, un tagad izskatīsim otro ziņojumu, kas ir tikpat nozīmīgs. Un Rošvārkungs, mēs nerunāsim par šķēršļiem, kas mums neļauj pabeigt iekšējā tirgus izveidi, bet runāsim par uh, to, kā tik galā ar šķēršļiem pilnīgā iekšējā tirgus izveidei. Un, Sarkovski kungs, jūs varēsiet mūs iepazīstināt pirmo reizi ar jūsu uh, lietu, jūsu ziņojumu. Mēs nezaudējām laiku. Nē, nē, mēs nedaudz aizkavējāmies. Paldies, priekšsēdētāji. Tas gluži nebūs pirmo reizi, mēs runāsim par šo jautājumu jau trešo reizi. Mēs runājam par Šveici un iekšējo tirgu, mēs nolēmām pilnīgi nopietni pievērsties šim jautājumam, tāpēc mums ir paredzēta uzklausīšana šajā komitejā, un pagājušajā nedēļā mēs viesod, viesojāmies Šveicē, un par to es vēlētos pateikties sekretariātam par lieliski sagatavoto vizīti. Mēs tikāmies ar daudziem dažādiem pārstāvjiem, parlamenta pārstāvjiem Bernē, valdības pārstāvjiem, Bērnas kantona priekšsēdētāju un valsts prezidentu. Mēs runājām par to, kāda ir Šveicas nostāja. Un, kā jūs zinat, mēs pie šī jautājuma strādājam jau vairākus mēnešus. Šķiet, ka No mūsu diskusijām izriet tas, ka ir divas dažādas pieejas. Mums bija konsultācijas ar EFTA pārstāvjiem, ar uzņēmumu pārstāvjiem. Un runājot ar Šveices kolēģiem, dažkārt radās iespējas, ka mēs atkārtojamies, jo daudzi no mūsu runātājiem Nu, mūsu partneriem teica, ka viņus pilnībā apmierina pašreizējā situācija un nekas daudz nebūtu darāms. Otra ekstrēmā nostāja, kur mēs dažkārt dzirdam, izskanam arī šeit Eiropas parlamentā, ir tāda, ka mums būtu jācenšas pāriet uz pilnīgi citādām attiecībām, un tai būtu jābūt tādai kā visu vai neko pieejai, kur mēs piedāvājam Šveicei. Šveice ir, Šveice diezgan lepojas ar savu suverenitāti un attiecībām, kādas tā ir Eiropas Savienība. Un e, tas izriet no šīs te sarežģītās, e, e, sarežģītā rakstura, kāds ir mūsu attiecībām ar Eiropas, ar Eiropas Savienībai ar Šveici. Viņi eh, savulaik vēlējās vienoties par šo nolīgumu. Viņi bija tie, kas to izstrādāja, bet pilsoņi vēlāk to norādīja, un te nu mēs esam. Mēs šķiet pieņēmām ļoti pragmatisku pieeju. Un pat tad esam skatījušies, kāds ir status quo un kā varam situāciju uzlabot. Un es jums pastāstīšu tikai par dažām iespējām, kas būtu liekamas lietā. Un tas ir arī aplūkots manā ziņojumā. Tātad Šveica dažreiz izmanto dažādus uh, atbalsta pasākumus, un mums vajadzētu darīt visu iespējamo, strādājot kopā ar Šveicas kolēģiem, nodrošinot to, ka viss ir proporcionāls, jo tirgu nav pietiekoši skaidri viss juridiskajā ziņā. Uh, tas ka mēs strādājam eh, Šveicē un eh, ir dažādas aktivitātes, kuras vajadzētu vēl pārskatīt. Eh, tas nozīmē, ka ir dīsai sarežģīti divpusēji dažreiz pielietot Eh, attiecīgās normas, kas ir saistāmas ar eh, vienoto tirgu, par cik nav šī tiesiskā skaidrība, juridiskā skaidrība. Un vēl daži elastīguma elementi īpaši staist, saistībā ar eh, personu brīvu pārvietošanās nolīgumu. Un tā mēs domājam par to, kā samazināt sadrumstalotību, tajā nozīmē, ka dažreiz lēmumus vajadzētu virzīt tā, ka arī Uh, lēmumu pieņemšana jāveido tā, ka arī Šveices kolēģi ir iesaistīti. Tas būtu attiecībā uz Šveices kolēģiem, bet runājot par to, ko mēs varam darīt Eiropas Savienību, uh, strādājot pie esošā stāvokļa un veidojot šo status quo, mēs uh, savā komitejā, iekšē tirgus komitejā esam daudz ko jau izdarījuši. Un šveicis kolēģi ir informēti par šo darbu. Es varbūt pieminēšu dažu uh, eh, preču pakotni, patērētoju tiesību, direktīva, valsts iepirkums, eh, komercija. Mums ir ļoti daudz jau Eh, darba, kas ir veiksmīgi paveikts. Un tas arī uzlabo mūsu attiecības ar Šveici. Būtu ļoti grūti, pat neiespējami turpināt šo attiecību attīstību. Ja mums nebūtu visas šie daudzie dokumenti, kurus esam sagatavojuši un pie kā vēl strādājam, uh, vedot sarunas ar kolēģiem un uzklausot komisijas pozīciju, uh, un skatoties nākotnē, mums jāņem vērā tas, ka mums vajadzētu apsvērt visas tās iespējas, kas ir mūsu um, rīcībā, lai varētu parakstīt divpusējās vienošanās, jo šie dokumenti, šie es, dokumenti, kurus vēlākā laikā būs mūsu darba kārtībā, ir ļoti sarežģīti. Un tā tad ir nepieciešama konkrētas vienošanās, jo attiecības ir ļoti konkrētas, bet tomēr mums vajadzētu būt arī drosmīgākiem. Mēs esam savā m, mm, projektā arī paskaidrojošas piezīmes iekļāvuši. Uh, jo mēs, eh, kā jau teicu, esam pieņēmuši tādu eh, pieeju, ka mēs nevis griežamies pie viņiem ar lūgumiem, bet eh, uzklausam viedokļus. Un patiešām šīs ir īpašas attiecības, un tāpēc no abām pusēm tām jāvēlta īpaša uzmanība, jo e, pēdiņās e, liekot tā nav parasta e, Uh, valsts, bet tā ir valsts, uh, kurā jāpiedāvā ļoti individuāli izstrādāti risinājumi. Un tā mēs esam patiešām parādījuši, cik mēs ļoti vēlamies strādāt kopā ar uh, saviem partneriem. Un otrais svarīgais sarunu vedējs no Eiropas Savienības puses ir, Eiro, ir komisija, kas arī uh, sargā visas līguma normas. Uh, un arī nodrošina to, ka parlamenta pārstāvi piedalās dialogā. Un es domāju, ka Šveices puse ir augsti novērtējusi, ka pārstāvi no parlamenta arī izrādījuši interesi un ir iesaistījušies uh, diskusijās. Viens no momentiem, kurš strauji tuvojas, un kā jau teicu, uh, Pēc uzklausīšanas un pēc šīs vizītes es ieviesīšu pats eh, ziņojumā grozījumus, bet mēs arī gaidīsim tos grozījumus, kur vēl tikai tiks iesniegti, un es vēlētos griezties pie ēnu referentiem, eh, aktīvi strādāt, lai varētu visiem pieņemamus kompromisus eh, veidot. Un vēlreiz paldies mūsu sekretariātam par to, ka palīdzēja organizēt gan, uzklausīša, gan uzklausīšanas procesu, gan šo svarīgo vizīti uz eh, Šveici un eh, arī eh, sauksim diplomātiski, ka mūsu komitejas prezidentam jāiesal, jāiesaistās. Un cerēsim, ka pienāks tā diena, kad mēs šo darbu pabeigsim. Paldies! Paldies! Čakauska kungs! Šis ir mans pirmais grūtais uzdevums izrunāt jūsu vārdu, sākot vadīt šo sanāksmes daļu. Un tālāk ir somu vārds repo, tas nav tik sarežģīti, repo nozīmē labs, lūdzu, repo kungs. Tā tad latīņu valodā vulpe eskalida. Paldies! E, Traskovskī kungs e, par ļoti tādu līdzsvarotu ziņojumu. Es domāju, ka šis ziņojums izgaismo attiecības, kādas ir e, Eiropas Savienībai ar EFTA valstīm. Kā arī akcentē tos elementus, kuri iespējams ir mm, padarījuši lēnāku šo um, tirzniecības procesu starp Eiropas Savienību un EPTA valstīm. Mums ir bijušas daudzas augsta līmeņa konsultācijas un ir izrādījies, ka vienošanās starp Norvēģiju, Islandi un Līhštenšteinu ir bijusi tā vieglākā alternatīva Mums arī ir jārespektē tas lēmums, ko pieņēmusi Šveice, kur ir nolēmusi neparakstīt vienošanos. Un ar to mums ir jāsadzīvo, kaut arī tas varbūt arī nav nemaz tik viegli. Un rekomendācija attīstot divpusējās uh, Eh, un rekomendācija attīstīt divpusējās attiecības ir ļoti pozitīva lieta. Mums tiešām nav eh, jālūdzās Šveici, bet mums ir eh, jāņem vērā Šveices viedoklis un jārespektē tas. Runājot par sanāksmi, jāsaka, ka saturs bija ļoti pozitīvs, bet tomēr te ir dažas arī vēl grūtības. Un viena no tām ir tas, ka ļoti lēni e, tiek vienošanās e, ieviesta dzīve. E, un tas ir saistīts ar dažādiem institucionāliem un struktūrāliem aspektiem. Mums vajadzētu saīsināt to laiku, kas paiet starp momentu, kad tiek pieņemts lēmums un kad uh, lēmuma uh, kad lēmums tiek ieviests dzīvē. Un tās valstis, kuras eh, ir saistītas ar līgumu, eh, šīm valstīm jājūtās tā, ka viņām ir pietiekoši daudz instrumentu, eh, kurus varētu likt lietā tirgu. Tas attiec ne tikai uz pakalpojumu direktīvu, visām direktīvām. Paldies par izcilu labo sadarbību. Paldies, Repo kungs. Un nākošais runātais ir Jurgens Kreuzmans no Alde Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ziņojums ir mēģinājums, un tāpēc arī apsveicu ar to panākt kaut ko, kas ir ļoti svarīgs. Ir kāda nes, netik problemātiska daļa, kas ir minēta, bet galvenais aspekts ir Eiropas Savienības un Šveicas sadarbības. Uh, referents aprobežojas ar šo jautājumu, un tāpēc vēlos minēt dažas problēmas, kas varētu rasties īstenojot pakalpojumu direktīvu, ņemot vērā problēmas, kādas ir Šveicē, un ņemot vērā pakalpojums, kādi, kādu sniedz Eiropas Savienība. Un būtu jāraksta konkrētāk, un kādas šīs problēmas varētu būt, un kāda varētu būt risinājuma. Tas būtu tikai veiksmīgi un labi. Mēs, protams, esam secinājuši, ka, un ir bijušas sarunas ar Šveices parlamentā pārstāvjiem, ka ir svarīgi attiecības starp Eiropas Savienību un Šveici uzlabot, jo Šveicē ir struktūra, kāda šeit nav, neļauj pārņemt visu, ko Eiropas Savienība nolem. Tur nav satversmes, jeb pamatlikuma vai konstitūcijas, kas noteiktu pārņemiet visas Uh, direktīvas, tas vienkārši nav iespējams Šveicē, jo tur arī nav tādas konstitucionālās tiesas kā Vācijā, kas varētu pārbaudīt, vai tas ir pieļaujams vai nē. Ņemot vērā situāciju Šveicē, kur arī tauta, tautai ir šī pēdējās gribas iespēja, tauta var nolemt un paust savu nostāju, tāpēc ir ļoti grūti šādā veidā aicināt Šveici un lūgt to pārņemt e, Eiropas Savienības direktīvas. Tas vienkārši nedarbosies. Un to mēs esam atzinuši. Tāpēc domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs raugāmies tikai uz to, kas ir iespējams, ņemot vērā šo situāciju starp Eiropas Savienību un Šveici. Tas ir arī minēts ziņojumā. Es diezgan ilgu laiku veltīju pārdomām, ko vēl varētu darīt. Es patreiz runāju par Eiropas Savienības un Šveices attiecībām un esmu nonācis pie secinājuma, ka vairāk arī nav iespējams izdarīt kā to, kas jau ziņojumā minēts. Tieši attiecībā uz šo sadarbību starp Eiropas Savienību un Šveici, jo Šveice ir valsts, kurā ir pilnīgi cita stru struktūra kā tām valstīm, kas ir Eiropas Savienībā. Tāpēc ziņojums, manuprāt, ir ļoti sabalansēts Tur ir kādi eh, aspekti, kas bija tādi asāki izņemti ārā, kas varētu eh, varbūt nepatikt Šveices pārstāvjiem, to mēs manījām arī sarunās. Šīs lietas ir izņemts ārā, bet tomēr ir kādas svar, svarīgas lietas paturētas paskaidrojumos, kur ir minēts, kādas problēmas pastāv. Manuprāt, ziņojums ir sabalansēts, un es domāju, ka nekādas būtiski, gro, nekāda būtiski grozījumi vairs netiks veikti vai kādi papildinājumi. Uh, Un tāpēc sirsnīgs paldies arī referentam, ka viņš ir izņēmis ārā kritiskās vietas, ir izpratis uh, šo uh, jautājumu būtību un atstājis to, kas ir iespējams, parādot problēmas un iespējamos risinājumus. Tāpēc paldies vēlreiz. Um, paldies, Rēlers kundze. Pavisam īsi arī es vēlos pateikties referentam. Arī no mūsu puses nav vēlme kaut ko mainīt, ir bijušas daudz diskusijas ar ekspertiem, un, manuprāt, ziņojumā ļoti labi tas viss atspoguļojas. Es nedomāju, ka tur būtu kāds, kāda nepārunāta lieta, tāpēc vēlreiz tikai sirsnīgs paldies. Okay, thank you. Well, next speaker is, is our chairman please. Paldies, un tagad nākošais runātājs ir mūsu priekšsēdētājs. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, un arī paldies, ka jūs uh, varējāt veiksmīgi strādāt, kamēr es biju aizņemts uh, tiekoties ar Japānas delegāciju. Uh, pirmkārt, uh, es gribētu īpaši um, pateikties Čarkovskij kungam par ļoti enerģiski veikto darbu un bija ļoti patīkami būt kopā ar viņu, būt eh, Bernē, kad mēs ļoti uh, daudzas veiksmīgas tikšanās noturējām, tiekoties ar Šveicas parlamentu deputātiem un arī mm, pārunājām to, kas saistīts ar Eiropas vienotā tirgus uh, noteikumiem un arī tikāmies ar Bērnas administrācijas vadību. Uh, Un lai mēs varētu labāk eh, saprast eh, to, eh, kādas ir atbildības kantoniem un federālajai administrācijai. Šis tikšanās ļoti palīdzēja, bet arī paši kantoni vēlas iesaistīties tiešā veidā, nu, tiešāk nekā līdz šim sadarbībā. Un kā mēs konstatējām savā vizītē, tad uh, lokālā administrācija uh, patiešām, kad bijām Zviedrijā, tiešā veidā vārdā iesaistīties un var arī dot pilnvarojumu cilvēkiem strādāt, izsniedzot atļaujas. Un tā tad vēlos vēlreiz akcentēt, ka ziņojumā šeit ir ļoti daudz būtiski šo jautājumu sakrā pateikts. Un es domāju, ka mēs uzklausījām arī interesantus eh, komentārus, neviens nebija naidīgs, bet gribu teikt, ka daži no šiem jautājumiem eh, saistībā ar pakalpojumu direktīvu, analizējot tos pasākumus, kas diskriminē pakalpojumu sniedzējus no citām valstīm, jau pašās dalību valstībās ir palīdzējuši brīvāk veikt šo biznesu. Uh, un es biju tik drosmīgs, ka ierosināju to, ka varētu būt arī tādas situācijas, kas Šveicē e, ir atsevišķi kantoni, kur ir parādījušies e, zināmas problēmas kaut kādas. Un paši sveicieši arī cenšas uzlabot savu iekšējo biznesa klimatu, un varbūt šajā procedūrā viņi varēs atrast e, kaut kādu pamatojumu, kas Ehm, var parādīt to, ka daļa no pakalpojumu direktīvas eh, var tikt savādāk izmantota. Un tāpat arī gribu teikt, ka eh, mums eh, ļoti e-, atvērta ekonomika, un tā ir saistīta ar galvenajiem pakalpojumu direktīvas eh, elementiem, un tā tad es gribētu vērst vērību, jūs vērību uz šiem jautājumiem, un es domāju, ka referents ļoti labi eh, šos aspektus izgaismoja. Bet es domāju, ka mēs labi redzējām, uh, cik eh, svarīgs ir process un eh, cik interesants ir process tad, kad ir ierobežojumi, kas ir tiesiska rakstura. Un vēl saistībā ar eh, Eiropas Savienību, Neptu valstīm un Šveici un parlamentāro sadarbību. Domāju, ka Čerkauska kungs par to jau runāja. Un man arī jāpiekrīt uh, tam, ka tā iniciatīva, par kuru mēs esam vienojušies šajā komitejā, ir bijusi ļoti veiksmīga aktivizējot sazināšanās kanālus, un es domāju, ka kolēģi piekritīs, ka nākotnē mēs varēsim nodrošināt to, eh, ka regulāri eh, parlamentā eh, deputāti būs iesaistīti mm, konkrētajās atbilstošajās komitejās, uh, un mēs varēsim skatīties uz vienoto tirgu plašākā kontekstā, kas arī bija mūsu darba uzdevums. Paldies uh, Hārbaura kungam, un nākošais uh, runātājs ir Stīles kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es arī vēlos izteikt savu atzinību kā referentam tā sekretariātam par pagājušās nedēļas programmu, nu, kad Kreutzmann kungs runāja par demokrātijas aspektiem. Tad arī jāsaista tas, ko viņš teica un ko teica priekšēdētāja par šo sistēmu, kur dod iespējas un arī piedāvā atrisināt grūts uzdevumus. Mums tā tad ir E, delegācija darbam ar Lihtenšteinu, Šveici un Īslandi, un e, Gelefera darbs bija ļoti svarīgs, viņš ir jūsu grupā, Un novērtējot šo darbu, man jāsaka, ka mēs esam pievērsuši vērību un uzņēmuši mūsu darba kārtībā ne tik daudz kā delegācija, bet kā apakškomiteja šos jautājumus. Un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, ja mēs atkal varētu būt kā delegācija komitejā. Un uh, uh, ir pareizais līdzsvars panākt ziņojumā. Un tā tad liek liekam akcentu nevis uz tādu lūkšanos, bet uz uh, sadarbību un izpratni, un tāpēc mums jāpanāk tas, ka e, tie jautājumi, par kuriem vienojamies, mēs šeit sasniedz arī e, delegācijas darbu, un tā Ehm, mēs varēsim redzēt progresu un skatoties uz pagājušās nedēļas ehm, darbu, mums ir jāuztur ehm, šāda sadarbība turpmāk. Vēlreiz paldies sekretariātam un Harbor kunga iniciatīvai. Paldies! Un nākošā ir Vailers kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es nevēlos apgrūtināt kolēģis, bet esmu pārsteigta par Kreutzmann kunga izteikto, sacīto, ka ir dažādi šķēršļi, ņemot vērā, ka Šveicē pastāv tiešā demokrātija. Es domāju, ka pārējās dalību valstis tajās nav šādas tik iz, izteikts tiešās demokrātis, demokrātijas. Mēs konsultējāmies, es vēl biju citā komitejā par eh, darba ņēmēju brīvo pārvietošanos no Austrum Eiropas valstīm un Vidus Eiropas valstīm, un es biju ļoti pārsteigta, patīkam pārsteigta, ka Šveice to ātrāk noregulēja kā Austrija un Vācija, kas vēl līdz šai dienai to nav izdarījušas. Šveice jau gadiem ilgi izmanto šo iespēju un ir atvērusi robežas, lai gan, protams, ir dažādi ierobežojumi, tāpēc esmu ļoti pārsteigta un vēlētos ne tikai no referenta, bet arī no komisijas puses dzirdēt viņu domas, varbūt, ja ne šodien, tad noslēguma debatēs, kā tad šie šķēršļi tieši saistībā ar tiešo demokrātiju var tikt novērsti, kādi ir šie šķēršļi, jo mēs pieļaujam iespēju, ka arī Šveice var kādreiz kļūt par mūsu vienkārši dalību valsti, un tad šīs būtu šķērslis, kas Šveices konstitūcijā jau ir minēts un vai balstās, un tā nav tikai tāda labā griba, bet tam būs arī nopietnas sekas, tāpēc varbūt komisija var no juridiskā viedokļa arī kaut ko sacīt šajā jautājumā. Thank you. I guess we will have the... Paldies. Es domāju, ka mums būs iespēja mazliet vēlāk uzzināt eh, sīkāk eh, par to, ko komisija šai sakarā varētu teikt. Un nākošais ir Švābas kungs. Paldies priekšsādātāji. Arī es vēlos pateikties referentam Gan man, gan arī citiem kolēģiem šis ir svarīgs jautājums, jo arī mūs personiski tas ir skāris. Un Vailers kundze minēja svarīgs jautājums un arī komiteju, kurā mēs esam vairāk kolēģi iesaistījušies. Tātad šis jautājums ir labs vingrinājums mums visiem. Tāpēc priecājos par šo konstruktīvo ziņojumu un piekrītu kolēģiem, ka pareizajās vietās ir pareizie formulējumi. Man ir jautājums referentam, arī grupai, kas viesojās Šveicē. Es, cik zinu, nav tā, ka Šveice, kā minēts 7. pantā, ka tai būtu pienākums šo pakalpojumu direktīvu ieviest. Trīspadsmitajā punktā Tas arī minēts, varbūt, ka mēs varētu nedaudz mainīt par Šveices šo, e, par šos direktīvas īstenošanu Šveicē, lai arī tas nav obligāti. Varbūt, ka šis būtu svarīgs jautājums. Un desmitais un punkts, varbūt tā ir tikai tulkojuma kļūda, varbūt neveiksmīgs formulējums, varbūt to var uzlabot. Referents raksta vidē, vidus daļā, konstatēja, ka šie pasākumi un tā tālāk un tā tālāk īpaši mazo vidējo uzņēmumu, um, var kavēt ES uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu Šveicē. Man šķiet, ka tas ir pārāk atturīgi formulēts. Tas ir šķērslis, varbūt nevajadzētu to formulēt pārāk strikti, bet man šķiet, šajā gadījumā tas ir formulēts pārāk atturīgi. Un interesanti man šķiet arī šī institucionālai jautājuma sadarbībā ar Šveici, proti piektajā punktā domājot arī par Šveices parlamenta interesēm un saņemt tiesību aktu priekšlikumus, kas ir nosūtīti Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem apspriešanai. 18. punktā minēts, ka šīs jauktās komitejas ir tikai tāda padomdevēja institūcijas. Un ja mēs dodam iespēju parlamentiem, tad vajadzētu dot arī iespēju šīm apvienotajām komitejām lai viņi varētu saņemt informāciju, ko dažkārt padome pārnājas slēgtām durvīm. Tas veicinātu caurspīdīgumu. Bet kopumā man šķiet ziņojums ir ļoti sekmīgs, un es pateicos visiem, kas iesaistījās tā sagatavošanā. Will, will... Paldies, un nākošā runātāja Gebkārtas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es domāju, ka ziņojums ir ļoti sabalansēts, Un tas ir labs pamats mūsu tālākajam darbam. Vēlos minēt kaut ko par 15. punktu. Man šķiet, tas ir ļoti labs un arī svarīgs. Es tagad runāšu mazāk par Šveici, par citām valstīm. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo ir svarīgi lēmumi, tiem ir jāīsteno, tāpēc šķiet svarīgi un arī pamatoti ka šīs valsts saulēcīgi saņem likumprojektus, lai var pateikt savu nostāju un saulēcīgi arī zinātu, kas tad īsti viņus sagaida. Manuprāt, tā būtu laba lieta, to vajadzētu turpināt attīstīt, un es arī zinu no savu kolēģi, kas Norvēģijā darbojas, mēs nesen runājāmies, viņš minēja, ka šis ir svarīgs jautājums arī Norvēģijā, tāpēc, manuprāt, tā būtu laba lieta. Man ir kāds jautājums attiecībā 16. punktu. Uh, te nu es manu, eh, man ir pat tāds neliels smaids, ja jūs pamanījāt, proti, tur ir minēts atzinīgi vērtē Šveicis nesen pieņemtos tiesību aktus, lai ņemtu vērā, kas izdiži žonu principu. Es domāju, e, es šo uh, atzinumu zinu aus, uh, no galvas, es to esmu lasījusi, bet ir arī dažādas interpretācijas, ko esmu dzirdējusi attiecībā uz šo atzinumu kas tad tur īsti ir pateikts. Tāpēc man jājautā referentam, kura no šīm interpretācijām ir domāta šajā punktā, jo tas ir tāds atvērti formulēts teikums, vai mēs tam varam tā pilnībā piekrist, un es vēlētos zināt, kas tad aiz šī formulējuma patiesībā slēpjas. Jo daudz par to tiek runāts, un daudz un dažādu interpretāciju pastāv par šo atzinumu, un es vēlētos zināt, kuru no šīm interpretācijām jūs esat domājis. Okay, thank you. Now we... Paldies, un tagad mēs varam uzklausīt komisiju. Kriperkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos eh, pateikties par iespēju eh, būt šeit jūs vidū komiteja un arī Čerkauska kungu par šo ziņojumu komisija jau ir izteikusi savu atzinīgo vērtējumu par šo ziņojumu. Un arī savu pozīciju komisija ir formulējusi. Eh, šeit gribētu akcentēt pozitīvos un negatīvos aspektus par sektorālajām uh, vienošanām, kuras ir Eiropas Savienībai ar Šveici. Es domāju, ka pareizi tika uzsvērts tas, ka problēmas, kuras mūs sagaida ieviešanas procesā, tiešām ir nopietnas, un mums vajadzētu arī nodrošināt vienotu akī Uh, likumdošanas uh, pielietošanu uh, šādām vienošanām nav jābūt statiskām, ir jāņem vērā arī akī attīstība. Un Šveices operators nonāk situācijā, ja var nonākt tādā situācijā, ja mēs neskatāmies pietiekoši dinamiski, ka ir privileģētāks nekā uh, Eh, kāds Eiropas Savienības operators. Un eh, ne, nejauši eh, kopš 2008. gada nekāds jauns nolīgums ar Šveici par piekļuvi, par tirgus piek, par e, piekļuvu Eiropas Savienības tirgumu nav novests līdz galam. Un mēs varam paredzēt, e, ka nākotnes e, vienošanās šādi aspekti noteikti tiks iekļauti. Mēs uzmanīgi esam izpētījuši iekļautās rekomendācijas, un es varu arī Tīledetas kundzei apgalvot, ka mēs neko neaizmirsīsim, bet um, ņemsim vērā, kad ir vispiemērotākais moments, lai no vienas puses ņemot padome tā izvērtētu 2008. gada secinājumus attiecībā uz EFTA valstīm un Šveici, un tas notiks šī gada otrajā pusē. Un no otrs puses, jūs droši vien to jau zināt, ka līdzīgas refleksijas, jeb eh, apsvērumi notiek arī Šveicē. Nesen ir sagatavots ziņojums par, par privāto uh, Uh, sektoru attiecībā uz, par privātā sektora dažādiem procesiem Šveicē un dažādos kantonos. Un tātad mums ir uh, Marka Valdera uh, ziņojums no federālās um, padomas sagaidāms vasarā. Un es domāju, ka ir skaidrs, ar kādiem tieši parametriem ir jāstā, jāstrādā nākotnē. Protams, tās būs Šveices e, institūcijas, kuras e, nolēms, kādā tieši veidā e, šīs attiecības tālāk attīstīt. Un vēlētos akcentēt vienu lietu, un pie tās pieskārās arī viens no iepriekšējiem runātājiem. Uh, proti eh, kā iesaistīt Šveici lēmumu pieņemšanā. Norvēģis gadījumā tas tieši notiek. Eh, tas ir tā sauktā automātiskākī pieņemšana, un tas nozīmē, ka kā Norvēģijai, tā Liechtensteinai, tā Islandē ir noteikti jāpiedalās visā tajā, eh, kas attiecas uz mm, akī pieņemšanu no šīm valstīm. Um, bet eh, ja vienošanās ir statiskas, tad tās neparedz eh, automātiskā kī pieņemšanu. Un varbūt tad ir arī mazliet apšaubāmāk šāda eh, alternatīva. Es domāju, ka varbūt, ka vajadzētu arī vairāk sagatavoties par šīm problēmām nekā es pašlaik Esmu gatavs par tām runāt, konkrēti runājot par problēmām, kas kavē ieviest iekšējā tirgus noteikumus, jo mums vēl stāv priekšā sarunas ar Šveici bet tomēr es nedomāju, ka būtu problemātiski piedalīties lēmumu pieņemšanā, bet uh, mums uh, jāsaprot, kādas ir uh, lēmumu sekas un tā sauktais giljotīnas, giljotīnas klauzula eh, nozīmētu to, ka visi uh, citi līgumi uh, vienlaicīgi it kā tiek ignorēti. Un Šveices institūcijas izvērtē šo aspektu, bet tas ir jāņem vērā, skatoties arī uz citiem aspektiem, kas skār visu Eiropas Savienību. Paldies, ka devāt man iespēju jūs uzrunāt, un kā jau es teicu, mēs ļoti rūpīgi ar lielu interesi izskatīsim ziņom iekļautās rekomendācijas. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vēlos atgādināt par vienu jautājumu, kas tika izdots par Kasīdē Dižon principu un kā to interpretēt. Un uh, jautājums adresēts uh, referentam. Es gribētu teikt, ka tas viss saistās ar uh, daudziem, vairākiem citiem nolēmumiem un dažādiem juristiem ir dažādi viedokļi, bet pirmkārt eh, tā nostāda ir tāda, un tā ir dīvaina nostāja, ka Šveicas tiesām nav jātiecina šis eh, princips, jo taču vienojoties divpusējās komitejās, eh, Šveici ir pārņēmusi eh, daudz ko no mūsu akī, un tas ir saistāms arī ar brīvo preču pārvietošanos, un kāpēc tas nebūtu attiecināms uz Eiropas kopienu tiesas nolēmumiem. Dažreiz Tas izraisa problēmas, jo nav vienotas interpretācijas un skaidrības. Tomēr vien vairāk daudzas Šveices e, tiesas savos nolēmumos citē Eiropas kopienu tiesas interpretāciju. Un citiem vārdiem sakot, e, izstrādājot savus nolēmumus, tiek izmantot Eiropas kopienties nolēmumu, un tā ir ļoti pozitīva zīme. Uh, Un te varam arī atsaukt šo Kasīs de Dižon nolēmumu, kas uh, saistāms ar savstarpējo atzīšanu. Tā tad arī uh, akcentēju, ka uh, Šveices tiesneši, uh, lai viss notiktu pēc iespējas vienotāk, citē šo, uh, kas izdedižom nolēmumu saturu. Bet realitātē daudzos gadījumos kā jau es te uzskaitīju, šīs te problēmas, vienotā pielietojums e, tiek nodrošināts tāpēc, ka ir š, e, tiesnešu atvērtība par 4-5. Lisabonas līgums, kā jūs zināt, pieļauj e, nacionālajiem parlamentiem strādāt ar lielākiem informācijas apjomiem. Un Mums ir bijuši ļoti auglīgas diskusijas ar nacionālajiem parlamentiem, un ja mums ir uh, tik cieša um, saikne ar Šveici, tad jāsaka, tāpēc, ka nacionālajā parlamenti nolēma izlēma dažādas jautājumas, kas ir likumdošana, tas viss būtu attiecināms arī mūsu sadarbībā ar Šveici. Bet daudz svarīgāk tas viss ir arī priekš mums, kad mēs uzaicinām savus kolēģus, es konkrēti domāju par pieredzi attiecībā uz Norvēģijas kolēģiem, un mēs varētu uzaicināt š, nākotnē Šveicis kolēģus uh, uz uh, komitejas sēdēm. Un jāsaka, pēc Lisabonas vienošanās īpaši, bet arī agrāk uh, šādi te lēmumi ļoti būtiski tiek pieņemti šeit. Runājot par desmito punktu, Andrejas, jā, mēs ļoti diplomātiski esam norādījuši, ka uh, varētu uh, nodrošināt personu brīvu pārvietošanos un aizsargāt. Bet par to es neko vairāk negribētu izteikties. Mēs tātad gaidām, grozi, gaidām grozījumus un ēnu referenti strādās pie kompromisiem. Kā jau es teicu, dažas lietas es pats pamainīšu, jo e, šo projektu mēs sagatavot mums divējiem mēnešiem, tad bija uzklausīšana un konsultācija Šveicē, tāpēc mums kaut kas būs jāpamaina, tomēr ne fundamentāli. Uh, jo mums jau ir noteikta tāda um, robeža līnija nākotnē, un ar so, savu lielo jau paveikto darba apjomu mēs uh, dodam tādus signālus, ka abas puses var jau esošās iespējas vēl padziļinātāk pētīt. Paldies vēlreiz! Termiņš, uh, iesniegšanas termiņš, ja pareizi atceros, ir 7. jūnijas, un um, ceru, ka mēs ļoti labi ar mūsu izcilajiem ēnu referentiem varēsim sadarboties un ka kolēģi ļoti nopietni šo darbu izturēsies. Paldies! Paldies visiem par šīm izcilajām debatēm, un tā tad 7. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas beigu termiņš pulksten 6. vakarā. Un tagad mums vajadzētu mūsu sanāksmi eh, noslēgt, un eh, koordinatori pēc tam turpinās darbu. Paldies visiem, labu vakaru!